parlamentu darbu kārtību. Skatīsim ieteikumu otrajam lasījumam. Autors ir Antonio Mariju Pinto, Eiropas Savienības tiesas vispārējā tiesā. Vārds jums, Antonio Ma Mariju Pinto. Lūdzu, ievērojiet, jūs runājāt valotu laiku. Paldies, priekšstādātājs kundze. Eiropas Savienības tiesa 2011. gadā sāka normatīvu institīvu, lai mainītu statīts, lai varētu, status, lai varētu iesniegt 12 tiesnešus vispārējā tiesā. Un 2014. gadā to apstiprināja parlaments pirmajā lasījumā, taču padomu nekad neiecēla nevienu no šiem 12 tiesnešiem, tāpēc, ka dalībvalsts nespēja vienoties, kā šie tiesneši ir jāizvēlas, jo katra dalībvalsts vēlējās nominēt savu tiesnesi. Tātad 12 tiesnešu skaits neatbilda dalībvalstu skaitam, proti 28 dalībvalstīm. 2014. gadā tiesa mm, pieņēma lēmumu par 28 jauniem tiesne, tiesnešiem un atceļot civiltiesas tribunālu lēmumu. Tātad atgādināšu, ka 12 gadus tiesa mēģināja uh, atrisināt savus uh, problēmas, un tagad mēs pieprasām 28 tiesnešus skaidrs, ka tā netiek risinātas tiesas problēmas, bet gan padomis problēmas, kas nespēja nominēt uh, tik daudz tiesnešu, kas uh, atbilst iepriekšējiem Eiropas Savienības tiesas lēmumu par tiesnešu skaitu. Tātad tas nav vienkārši grozījums uh, likumdošanas priekšlikumā, bet tas ir pilnīgi jauns priekšlikums, jo nerunājam vairs par 12 tiesnešiem, bet par veciem 28 jauniem tiesnešiem un eh, tiek arī atcelta īpašā uh, tiesa, kas ir izveidota ar eh, Nicas un Lisabonas līgumiem. Tagad komisijai. Ar komisiju ir jāapspriež par šī priekšlikuma saturu, un komisijai, uh, ar komisiju apspriedās runājot par nominēšanu 12 tiesnešiem, nevis 28. Turklāt nekad ne, nenotika apspriešanās par uh, civiltiesas eh, atcelšanu. Atgādināšu, ka š, uz šo tiesu attiecās Lisabons un Nicas līgumi, tātad runājot par īpašo tiesības jomu. Var izveidot jaunu tiesu piemēram, patentiem, tas būtu uh, uzlabojums, bet viņš nevar atcelt vērt, vērtīgas tiesas darbību. Padome un parlaments ir jāinformē par izmaksām. Uh, komisijai būtu jāizteno uh, izmaksu ziņojums, taču tāds nav īstenots tā 2014. gada aprīlī parlamenta pirmajā lasīmā tika sacīts, ka mēs nepieņemsim tiesnešu skaitu palielinājumu no 12 uz 28, jo mūsu pilsoņi to nesaprastu. Tātad atgriežamies pie mūsu iepriekšējās nostājas. Tas uh, ievērojami ietekmētu finansiālo jomu un to īstenot tāpēc vien, ka padomu nespēja vienoties par tiesnešu skaitu, nebūtu prātīgi pilsoņi saskars ar eh, taupības pasākumiem un eh, izmaksu palielinājums Eiropas Savienības tiesai būtu eh, sliks paraugs Eiropas Savienībā, slips precedents, bet padomi paliek pie sava un tā piedāvā šo priekšlikumu vai pieņemt vai noraidīt. Un savā ziņojumā aicina ievērot eh, dzimumu līdztiesību tiesnešu nominēšanā, taču arī to padomu noraidīja, jo tās skatījumā tas nebija pieņemams saskaņā ar līgumiem. Tas vienkārši būtu jāiekļauj apsvērumos bez kāda juridiskā svara. Ja parlaments uh, pieņemtu padomas ierosinājumu dzimumu līdztiesības jomā, tad uh, tie būtu vienkārši tukši vārdi šajā apsvērumā. Un tas neļautu atbalstīt pamattiesības, šīs pamattiesības, kas ir viena no pamatvērtiem Eiropas Savienība. Tātad aicina atgriezties pie pirmā lasījuma nostājas. Kretu kundze. Komisija atbalsta kompromisu, kas panākts starp uh, Eiropas parlamentu un padomu principā. Šis kompromiss ir ilgstošs saruna rezultāts, tas panāk sabalansētu risinājumu, kas mums ļauj virzīties tālāk, jo šis eh, jautājums pārāk ilgi ir bijis iesprūdis. Šis kompromiss pamatojas uz to ideju, ko iesniedza pat Eiropas Savienības tieši šīs reformas ātra noslēgšana komisijas skatījumā ir ļoti svarīga. Situācija vispārējā tiesā ar vienu ir bažu pamats. Šī reforma ļaus vispārējai tiesai samazināt neatrisināt, neatrisināt to lietu apjomu. Harta nodrošina pārskatīšanas tiesības, taču te nozīme ir arī laika grafikam. Mēs esam parādā saviem pilsoņiem un ekonomiskajiem operatoriem, lai vispārējā tiesa ātri atrisinātu strīdus. Tas ir arī komisijas interesēs un visas Eiropas Savienības interesēs, lai šie strīdi ātri tiktu atrisināti. Komisija augstu vērtē risinājumu veicināt uh, dzimumu līdztiesību Tas ir mērķis, kur pilnīgi atbalsta komisija. Komisija pilnīgi atbalsta kompromisu. Ja grozījumi, kas ir apspriest padomē, tiks apstiprināti, tad arī komisija nāks klajā ar pozitīvu atzinumu par šiem grozījumiem. Priekšsēdētāji, Zviefskas kungs, divas minūtes Eiropas tautas partijas vārdā. Bardzo dziękuję, szanowna pani przewodnicząca. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze, komisārs kundze, dāmas un kungi. Tiesiskums ir svarīgs pīlārs demokrātiskā valstī. Mēs esam demokrātisks valstu saimi, un tāpēc mums ir nepieciešama Eiropas uh, tiesību sistēmu, kas labi darbojas. Eiropas tautas partijas vārdā vēlos sacīt, ka mēs esam gandarīti, ka šis ilgstošais sarežģītais sarunu process mm, kompromisu izstrāde tuvojas. Noslēgumā rīt mēs balsosim par kompromisu, par kuru norisinās sarunas starp parlamentu un padomi pagājušajā nedēļā. Šis kompromiss pamatojas uz nepieciešamību palielināt tiesnešu skaitu vispārējā tiesā. Nav šaubu par to, ka tiesai ir nepieciešami, nepieciešami vairāk tiesneši. Lai mums nebūtu jāmaksā par eh, aizkavēšanos lietu izskatīšanās. Noslēgumā vēlos sacīt, ka mēs esam iekļaujuši pārskatīšanas klauzumu, 2019. gadā, līdz ar to mēs varēsim iz, izvērtēt, kā šī reforma ir uh, uzlabojusi vispārējais tiesas darbību un vai šīs izmaiņas ir bijušas tik efektīvas, kādas mēs tās vēlamies. Tālāk ir runa par Eiropas parlamenta rezolūcijas pieņemšanu par dzimumu iztiesības nodrošināšanas nepieciešamību. Taču tas vēl ir tikai ceļa sākums. Ne tikai šajā institūcijā būs jāīsteno šis princips, bet visur. Rīta Eiropas Tautas partija atbalstīs šo vienošanos ar padomu. Paldies! Paldies! Turpin priekšsēdēs sociāldemokrātu vārdā Delvo kundze vienu minūti. Merci. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Tiesiskums ir būtisks princips un pienākums demokrātijas apstākļos un Eiropas Savienības ties, tiesa šodien saskars ar grūtībām. Mēs kā pilsoņu pārstāvji esam atbildīgi par tās aizsardzību, un mums arī jāpiešķir tai atbilstoši līdzekļi, lai tā varētu īstenot savu darbu. Uh, ir nenoliedzami tas, ka ir jāpalielina tiesnešu skaits. Gadu palielinās izskatāmo lietu skaits un piecas um, pārkāpuma procedūras jau ir sāktas par, uh, par uh, lietu novēlot izskatīšanu un izmaksu nu jau ir 27 miljoni. Un, protams, arī princips par dzimumu līdztiesību atbilst Eiropas parlamenta uh, vērtībām. Mums ir jāpanāk šis mērķis, e, kas jau vairāk kārt ir izskanējis simboliskos paziņojumos. Tāpēc aicinu visus demokrātus balsot par šo priekšlikumu, par kompromisu, par lielāku tiesiskumu un līdztiesību. Vai jūs esat uh, gatavi uzkla, uzklausīt zilās kartītes jautājumu no Poštpišela kunga? Nē, pagaidiet, viņi vēl neteica, ka viņi pieņem šo jautājumu. Pospešilkums runā bez mikrofona. Es gribēju jums jautāt. Vai problēma ar arvien vairāk gadījumiem var atrisināt tā, ka vairāk deputātu palīgi tiek pieņem darbā Čehijas republikā. Mēs ar šādu pieesam gūšu pozitīvu pieredzi. Paldies! Nu, e... Valkundze atbildes. Mēs nonācām pie secinājuma, ka uh, pārāk daudz asistenti vienkārši noņem e, atbildību no, no tiesnešiem, bet jāpiešķir vairāk e, līdzekļu viņiem, lai viņi varētu īstenot savu darbu. Karim Kungs, Eiropas konservatīvo reformātoru vārdā. Priekšsēdētājs kundze, paldies. 20 gadu gaitā, kopš esmu strādājis uh, kā vēlēts deputāts, šis ir viens no sarežģītākajiem politiskiem procesiem, kur esmu piedzīvojis. Es viegli viss nenāklāju ar šādiem paziņiem. Esmu darbojas juridisko lietu komitejā sadarbojoties ar tādiem kolēģiem kā referenti, mēģināju panākt uh, atbilstoši risinājumu tai problēmai, ar kur saskāramies. Taču vēlreiz īstens iemesls reformām ir bijis, bet patiesībā mēs pieņemām lēmumu šo labo iespēju upurēt uz politiskā ātruma altāra, lai panāktu risinājumu, kas patiesībā nav risinājums. Un tas tā laikā, kad mūsu pilsoņi pieprasa īstenas reformas, kas tiešām ataino viņu vajadzības. Mēs vēlreiz esam pieņēmuši lēmumu, nāklājā ar kompromitētu risinājumu, kas nesniedz risinājumu tai problēmai, ar kuru mēs saskarmi. Mēs, kolēģi, tagad iztērēsim 20 miljonus gadā papildus Kaut arī mums pat nevienu eiro centu nevajadzēja pielikt klāt e, Eiropas nodokļu maksātāju izdevumiem. Mēs patiesībā pieviļam katru no mūsu pilsoņiem, iestājoties šī ceļa. Tāpēc es negribu palielināt ne, ne mazākā mērā šo slogu. Tāpēc piedāvāju uh, citu rezolūciju, kas noraida padoms kompromisu. Un es aicinu kolēģis, es zinu, ka daudz kolēģi privāti atspērt acis man ir teikuši, ka viņi zina, ka tuvākos gados viņi nožēlos to lēmumu. Un es aicinu viņus atbalstīt manu priekšlikumu. Kavadā kungs pusotru minūti Alde grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji, godājumie kolēģi. Šis reformu projekts Eh, par ko mēs tagad runājam, tā, tā ļaus mums arī veikt eh, budžeta kontroli. Šeit ir nepieciešams arī konsultēt demokrātiskās funkcijas, tiesības uz taisnīgumu, ko pieprasa arī pilsoņi kopš 2012. gada reformu plānu publicēšanas eh, Eh, lietu skaits tiesā ir palielinājies par 43%. 2014. gadā piecas sūdzības jau ir iesniegtas, tāpēc, ka ir, um, ir, pa, ir, um, ir pārsniegti tie izskatīšanas termiņi un rezultātā jāmaksā 27 miljoni eh, eiro. Uh, Eh, šeit ir, ir struktūrās reformas, kas ir nepieciešamas, un um, es tavs atbalstu, un tavs ļaus izvēršot darbu trijās fāzēs. Katrā fāzē uh, būs iespējams arī izanalizēt sasniegto. Tāpēc es absolūti nesmu noraizējies par pretargumentiem, kas ir demagoģiski. Un mēs nedrīkstam arī par maz novērtēt demokrātas funkcijas, kas ir absolūti nepieciešams. Mums ir nepieciešams pilsoņiem rādīt, ka mums ir gan likumdošana, gan arī tiesu vara un ka tas, kam ir līdzekļi, kā funkcionēt. Paldies! Hautalas kundze no Zaļo partijas pusotras minūtes. Priekšsēdētājs kundze. Mēs runājam par šī priekšlikuma otro lasījumu. Un eh, kopš 2011. gada padome un arī, manuprāt, nekad nemainīja savu pozīciju attiecībā uz 28 tiesnešiem. Tomēr tie, kas uzdot jautājumus par to, es gribētu pasvītrot, ka šī reforma netiec tikai un vienīgi uz eh, tiesnešu skaitu un, un arī strīds nav par skaitu. Tas ir, stāsts ir par to, lai nodrošinātu mm, darba spējas. Un vispārējā tiesa ir ļoti svarīga, lai aizsargātu pilsoņus Eiropas Savienības tiesa ir tāda tiesa, kas uh, strādā saskaņā ar caurskatāmības, uh, tiesība aizsardzības uh, principiem, un tiesa ir jābūt augst, mūsu augstākai prioritāte. Un um, parlaments ir sasniedzis kaut ko vēsturiski svarīgu. Pirmo reizi arī koplēmēji ir ielikuši klauzulu par um, dzimumu līdztiesību regulāru Eh, kas attiecas uz kādu Eiropas institūciju. Un um, mēs, šis jautājums ir virzīts, cik tālu atļauto līgumi. Un eh, tas ir tāds inovatīvs solis, un tas ir tikai sākums, kas novedīs pie lielākas dzimuma paritātes. Dalībvalsts un tiesa ir uzņēmušies saistību nodrošināt līdztiesību, un mūsu uzdevums ir turēt viņus pie vārda. Eh, nu, es grupas Seradas kundze. Paldies. Pirmās instants tiesa ir skandaloza savā darbībā. Un mēs šeit redzam, ka padoma arī ir pilnīgi nespējīga. Savspatīvi sociālisti ir gatavi cīnīties pret um, šādu uztveri. Mēs, uh, viņi atbalsta viens tiesnes no vienas valsts šādu principu Tad, kad sākotnēji nevarēja vienoties par skaitu, tad tika lemts divkāršo tiesnešu skaitu. Tādā veidā ir palielināts attiecīgo amatu daudzums. Eiropas Savienība liek ciest saviem pilsoņiem. Itālijā mēs esam samazinājuši pusi tiesu skaitu un Eiropas Savienība divkāršo tiesnešu skaitu savā tiesā vai tas ir pareizi, mēs esam pret šo reformu un šķiet, ka parlaments arī steidzina nepamatoti šo jautājumu. Un arī kaut kādas dzimuma līdztiesības šeit neatsvers būtību. Ļoti ātri jūs runājāt, Ferāras kundze. Lebretona kungs, tagad divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji, šī reforma ir skandaloza. Vispirms, pēc gadā nav vajadzīga. Uh, tiesneši, kur mēs arī iztaujājam savā komitejā, ir teikusi, ka, viņ, teicis, ka viņš nekad uh, nekļūs par uh, tiesnesi šajā tiesā. Šeit ir 20 miljoni izdevumi dēļ šīs reformas. Eh, šeit es redzu ļoti daudz pārkāpums parlamentā. Mēs esam um, pārkāpuši mūsu noteikumus par otro lasījumu. Ir arī pārkāpts eh, balsošanas princips jo šeit eh, ir balsojums izvērsts pret eh, referentu vēlēšanā, un tas notiek 8. oktobrī. Eh, un mēs arī uzskatām, ka šī tiesneša skaita noteikšana ir skandaloza, un arī komisija nespēja izpildīt savus uzdevumus. Treškārt, šeit ir pārkāpums pret Eiropas divināšanas līgumu, jo šeit ir arī mm, civiltiesas slēgšana paredzēta. Un tas ir cieņas trūkums pret darbiniekiem. Un, un šī reforma tad piedāvā slēgt šo civildienesta tiesu, bet un, un katrā ziņā līgumā nekādā veidā nav atļauju šādi rīkoties. Un tad vēl ir pārkāptas arī privātiesības. tiesības un man ir šeit ļoti daudz, daudz piemēru. Un šeit eh, tā viss rezultātā tiek plānots noteikts tiesnešu skaits un vēlēšanās iekārtot eh, viņus eh, tiesnešu kapacitātē. Un um, kas um, mums būtu jādara sakarā tiesnešu iecelšanu. Ir grozījums, ko es iesniedzu, un tas ir noraidīts. Priekšsēdētāji pārtrauc runātāju, diemžēl jūsu laiks ir izbeidzies, un tālāk Madinī Kačas kundze pusotras minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! E, tiesiskuma sistēma ir ļoti svarīga, tā ir nepieciešama, mums ir jāinvestē Eiropas tiesiskumā, jo pilsoņiem ir nepieciešama vislabākā sistēma, kas būtu arī efektīva un mm, rīcības spējīga. Kāda jēga dot pilsoņiem piekļuvis tiesības tiesai, ja pilsoņiem ir jāgaida gadiem ilgi, lai viņa lieta tiktu izskatīta, lai tiesiskums uzvarētu? Uh, pilsoņiem ir jānodrošina tāda piekļuva tiesai, kas ne, neizraisītu vilšanos, ir jādod iespēja atrisināt kādu lietu īsākā laikā ar tādas tiesas palīdzību, kur ir kompetenti tiesneši kur ir iespēja lemt attiecīgi un taisnīgi. Tādu rīcību mēs sagaidām no Eiropas tiesām, un jā, mums ir nepieciešams investēt vairāk Eiropas Savienības tiesā. Uh, viņiem vienmēr ir vairāk šīs lietas, kas ir jāskata, un nevienmēr viņiem ir iespēja efektīvi izskatīt šīs lietas, tomēr e, tiesai ir jābūt uzmanīgai un jāskatās pašai, kā tā izmanto savus resursus, tiesai ir jābūt atbildīgai un jādara viss, lai tiesiskums tiek eh, realizēts efektīvi. Priekšlikums palielināt tiesnešu skaitu eh, vispārējā tiesa ir jāapstiprina, jo šeit ir vēlēšanās investēt efektīvā tiesiskumā pilsoņu labad. Reigneres kundze, vienu minūtu. Paldies, priekšsēdus kundze, dārgā komisāras kundze. Ko mums maksās, ja nebūs funkcionējoši <clears throat> nevainojam tiesvaru Eiropas Savienības tiesa? pieņem spriedumus pret lieliem varniem uzņēmumiem. Piemērs Makšrems eh, spriedums par fizisko personu datu aizsardzību, kas neten tika pieņems. Tādēļ mums ir vajadzīga Eiropas tiesvara, kas ātri rēģē un <clears throat> labs kvalitatīvs spriedums pieņem. Eiropas parlaments mēģina uh, padoms lēmumu, kas ir vājš, sas, salabot. Mums ir vajadzīgi vairāk tiesneši. Nu, 28 tas ir cits jautājums, bet to mēs varēsim ar pārskatu klauzulu pārbaudīt. Un es gribu arī atkārtot um, <clears throat> dzimumu vienlīdzības klauzulu. Šeit Eiropas parlaments varētu būt flagmāls. Ir daudz lielisku tiesnešu, sieviešu, un šeit Eiropas parlaments varētu rādīt ceļu citām institūcijām. Paldies, Džeimsas kundze, viena minūte. Pat eh, tad, kad referents kritizē savu priekšlikumu, tad eh, šeit ir parodija Houston, mums ir problēma. Eh, un šeit pat ir vēl nopietnāka problēma. Pat referents nevar pārliecināt mūs par priekšlikumu liederību. Iedomājieties, kādas komentārus viņš izteica. Un tas tiešām ir nicinājums nodokļu maksātāju naudai. Nav nekāda jēga Eiropas Savienībai palielināt izdevumus tik ļoti frivoli šī likumdošanas institīva ir bez caurskatāmības, eh, nav caurskatāmība ne iekšēji, ne ārēji. Eh, šeit pat nav veikt izmaksas efektivitāte vai ietekmes izvērtējums, un referents saka, ka vajadzētu noraidīt šo priekšlikumu. Referenta komentāri ir robusti un pamatoti, un tiem ir jāsako. Noraidīšana ir vienīgā iespēja šajā situācijā, un mm, šim parlamentam vajadzētu sekot referenta rekomendācijām, pretējā gadījumā pie vēlna, kāpēc mums šādi referenti ir vajadzīgi. Būtiskungs, pusotras minūtes. Komisārs Kunz, darbie kolēģi, Viljams Gladstones ir sacījis, ka novilcināt taisnīgums ir nepiešķirts taisnīgums. Tādēļ ir šis ierosinājums jāatbalsta. Valstī ir jāgarantē tiesvaras neatkarība un objektivitāte, tāpat laikā ir jānodrošina īsta piekļuva pilsoņu tie, piekļuvu tiesvarai. Eiropas Savienībai vajadzētu raudzīties vienmēr uz tiesvāras ilgtermiņa interesēm. Jānovērtē esošās attīstības process eh, objektīvi, korekti un ir jābūt gatavējiem tiesvarai stāties pretīm izaicinājumiem, eh, kurus veidot tajā skaitā arī lietu skaita pastāvīgs pieaugums, kas ir novedis pie procesa laika nepieņems paildzināšanas. Tādēļ eh, šis solis tiešām ir nepieciešams, jo pretējā gadījumā var būt arī negatīvs seks tautsamiecībai. Gūtelandes kundze nākamā runātāja. Jā, man ir zināms šaubas, vai mums ir vajadzīgs vairāk tiesnešu tiesā. E, nav šaubas, atvainojos. Tātad mums ir daudz um, iekavētu lietu. Sacīšu skaidri, tomēr arī, ka padoms pieeja nedaudz bērnišķīga nu dien bērnišķīga. Mēs esam situācijā, kad mums tomēr šis jautājums jāvirza uz priekšu, ja mēs gribam panākt tiesisko noteiktību. Tādēļ parlamentam nav cits iespējas, kā spērt šo soli, bet mums jājautā, ko mēs īsti gribam. Mēs gribam e, tiesu, kurā būtu dzimuma vienlīdzība 23% sieviešu tikai, e, un vispārējā tiesā tikai 18%. Tas ļoti žēl, raugoties uz lielo tiesu sieviešu skaitu, kas varētu veikt labu darbu tiesā. Un tagad būs brīvā mikrofona procedūra, un mm, pa vienai minūtei uzstāsies e, atsevišķi deputāti. E, paldies, priekšsēdus kundze Postpīšils Es eh, esmu bijis 5 gadus tieslietu ministrs Čehijā, tādēļ runāju par šo jautājumu. Es saskāros ar tiesnoslogotību. Šis ierosinājums ir absurds. Tiesnešu skaita divkāršošana, ne analizējot nopietni eh, lietu skaitu tiesā, tas nav nopietni. Esmu aprēķinājis, kā tad ir, kāda ir situācija tiesā. Un Lietu skaits ir pieaudzis, bet objektīvi tas viss būtu paveicams, ja atsevišķi tiesneši uh, e, uh, e, vairāk būtu maksimāli desmit. Tiesneši skaita divkāršošana ir politisks, nevis objektīvs lēmums. Tas mums būtu godīgi jāpasaka saviem vēlētājiem ja mēs tiesnešu skaitu nevaram nopietni nā veidā palielināt, tad labāk jā, algo vairāk administratīvā personāla un referentu. Nākamais. Nebija ieslēgts mikrofons. Señora Presidente, es una unión de derecho. Y la garantía del derecho. Eiropas Savienība ir tiesību savienība. Tādēļ mums ir vajadzīga arī Eiropas Savienības tiesa, kur Eiropas pilsoņu tiesības tiek aizstāvēts. Vai domājam kaut vai par neseno jūrnieku spriedumu tādēļ neefektīvu tiesvaru eh, mēs nevaram atļauties. Tā nav pat šo tiesvaras eh, godu pelnījusi. Nu, mums nācās pieņemt kompromisu attiecībā uz Eiropas Savienības tiesu, lai tas var, tā varētu strādāt efektīvāk, vai būtu bijuši citi risinājumi? Jā, piemēram, ģenerāla advokāta skaitu palielinājums Taču vienīgais iespējamais kompromiss bija tas, par kuru mēs panācām. Un lai nebūtu tā, ka nepanākot ideālā mēs atsatīsimies no labā. Arī dzimuma vienlīdzība ir svarīga un arī būs mm, iespēja vidustermiņu pārskatījumam, eh, pārskatīšanai, tādēļ es atbalstu. Eiropas sadarbības pamats ir tiesiskuma ievērošana. Eiropas Savienība tika izveidota kā tiesiskuma savienība. Un tiesiskuma ievērošana ir Eiropas Savienības tiesas e, ziņā. Un tā arī tika pavārta jaunceļa Eiropas. Es un arī citi, kas e, mūsu studentiem Uh, māca jur, jurisprudenci, mēs arī stāstījām viņiem par Eiropas Savienības tiesas lomu. Es atbalstu, ka jāpalielina uh, tiesnešu skaits 20 uz, līdz 28. Viens tiesnes no katras dalībvalsts. Tā arī Eiropas Savienības tautu acīs. Uh, vienlīdzīgi tiks pārstāvētas visas dalībvalstu juridiskās sistēmas un arī ātrāk tiks pieņemti spriedumi. Paldies! Polčak, eh, Tagad uh, eh, Polčaka kungs, uh, eh, vienu minūtu pēdējais runātājs. Paldies, priekšsēdus kundze. Es gribētu īpaši pateikties, ņemot vairāk, ka es vēlējos pieteikt zilās kartītes jautājumu, tas man neizdevās, nu tādēļ runāšu tagad. Ir ļoti grūti tiesu var novērtēt pēc atsevišķiem spriedumiem. Es nezinu, vai e, tā tas būtu jādara. Tiešām neesmu par to pārliecināts, bet piedāvātā reforma, ref, respektīvi kompromiss, risinājums, e, pie kā nonākuši padomi un parlaments, problēma neatrisinās. Eiropa, Eiropas Savienības tiesas e, problēmas šādi netiks atrisināta. Es skeptiski raugos uz balsojumu. Es šo reformu diez vai varēšu atbalstīt, jo Eiropas Savienības ties, tiesneši arī nepriecāsies par to. Esam beiguši brīvā mikrofonu, došu vārdu komisijas pārstāvēju Kreco kundzei. Paldies par komentāriem. Mēs ceram, un kā es sacīju, Eiropas komisija atbalstīs kompromisu starp Eiropas parlamentu un pārdomi par jaunu nozīmēmo tiesnešu skaitu vispārējā tiesā, un es domāju, ka tiesa kapacitāte uzklausīt e, pilsoņu e, sūdzības ātri un ātri izskatīt, tas, tas ir ļoti svarīgi. Tas ir saistīts arī ar iepriekšējo debatu, kas mums bija šeit par e, vēlēšanu sistēmu reformu. Tas viss saistīts ar uzticēšanos, stiprināšanu Eiropas pilsoņos, Eiropas institūcijām. Lieki teikt, ka Eiropas komisija atbalsta e, dzimumu līdzsvaru, mēs stimulu līdzsvaru uzskatām par svarīgu mērķi Eiropas Savienībā, tātad vēlreiz paldies par debatu. Un tagad, laikam, pirms pusnakts, laikam arī būtu pienācis laiks šo sesiju pārtraukt. Paldies jums visiem! Mariņo Pinto kungs, divas minūtes, noslēgu vārdiem jūs esat referents. Komisārs kundze, priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi, nu taisnības labad jāsaka. Vai tiešām jūs skatāt, ka ir nepieciešami 28 tiesneši, lai atrisinātu problēmas vispārējā tiesā? 28 tiesneši ir vienkārši tā apliecinājums, ka padomu nevarēja nominēt 12 tiesnešus, kas bija nepieciešams saskaņā ar pašas tiesas spriedumu 2014. gada aprīlī tika pieprasīti 12 tiesneši, un oktobrī pēkšņi tiek pieprasīti 28 tiesneši. Man liekas, ka tas ir uh, Eiropas parlamenta deputātu saprāta uh, par zemu novērtējums, pilsoņu saprāta par zemu novērtējums. Tagad visu šo, šo aizkavējumu dēļ uh, patiesībā ir jāsaprot, ka aizkavējumi ir, um, aizkavēšanās ir atbalsts personāla trūkuma dēļ. Vairāk kā gadu vienam dokumentam bija nepieciešams, lai to pār, pārtulkotu. Un viena gada laikā simtiem lietu tika izskatīts ātrāk, tāpēc, ka tika uh, piešķirts uh, plašāks personāls. Uh, bet padome vienkārši nespēja nominēt uh, tādu tiesnešu skaitu, kas ir mazāks par dalībvalsts skaitu. Tad 12 tiesnešu vietā tiek nominētas, nominēti 28 tiesneši, lai katrai dalībvalstī būtu savs. Tas ir vienkārši spļāviens Eiropas eh, pilsoņu, pilsoņiem sejā, nodokļu maksātājiem tas ir spļāviens un Eiropas parlamentam, kas reāli iestājas par viņu interesi. Mēs nevēlamies šiesties ar naudu, un šie izdevumi nav nepieciešami 27 miljoni eiro gadu. Tas tā ir milzīga summa, jums šī jāpierāda, ka tā ir nepieciešama. Eiropas eh, cilvēktiesību tiesas izskat vairākas lietas, turklāt ātrāk. Uh, Eiropas Savienība maksās par 20 miljoniem eiro gadā vairāk. Tātad īstenības vārdā jums ir jāatzīst, kas tāds demokrātiskā Eiropas Savienība, kas tiesais par savu pilsētu.